savu apstiprinājumu Igaunijai un nodrošinot reiz arī signālu, ka Eirozona ar vienu ir dzīva. Paldies! Paldies! Esam izsmēluši šo jautājumu un balsojums notiks trešdien. Tālāk nākamais darbkārtības jautājums. Viens minūtes runas saskaņā ar 150. reglamentu punktu. Pirmajam vārdu dodu Antonesku kundzei. Lūdzu. Mulțumesc, doamnă președinte Paldies, priekšsēdētāji. Rumānijā, tā kā citās valstīs, tiek uh, pārdotas uh, ķīmiski iegūtas vielas. Rumānijas valdība ir aizliegusi desmitiem šādu vielu, bet par spīti tam šie veikali turpina darboties un uh, Tādējādi tiek apdraudēta situācija attiecībā uz legāli tirgotajiem medikamentiem. Jau vairāki saindiešanās gadījumi ir tikuši uh, identificēti, un noteikti tāda būs arī nākotnē. Tāpēc ir jādomā par cita veida risinājumiem, nevis par pagaidu aizliekšanu. Mums ir jādomā par šādiem gadījumiem, jo iespējams, ar, ka ar līdzīgu situāciju saskars arī citas dalībās. Mums ir jācenš cīnīties pret nelegāliem medikamentiem un medikamentu aizstājējiem. Paldies! Paldies, tagad vērts Plams kundzei. Okay Mulțumesc, doamnă președintă. În... Paldies, priekšsēdētāji. Rumānijā mēs joprojām īstenojam um, pārspīlēts um, pasākums, tādējādi apdraudot um, vārda brīvību. Runa ir par valsts uh, televīzijas darbību, kas neievēro vārda brīvību, tas attiecas uz minoritātēm un tas nav saskaņā ar starptautiskiem likumiem. Par to Rumānija ne, tikus, ne tikai tikus kritizēta, bet um, tā ir tikus apsūdzēta arī Eiropas cilvēktiesību konvencijas desmitā panta neievērošanā. Es gribētu aicināt Rumānijas varas iestādes rast demokrātisku risinājumu, rast tādu risinājumu, kas ļautu valsts televīzijai un rādījai balstīties saskaņā ar godīgiem noteikumiem. Paldies! Paldies, un tagad vārds Alfāno kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Atsmeklīt! Questo è quello che accadrebbe. Lūk, tas notiktu, ja Itālijā likums, kas pagājušajā nedēļā tika pieņemts Itālijas senātā, Eh, par sarunu pārtveršanu eh, tiktu pieņemts galīgi. Eh, tiktu pārtverta informācija blogos un tā tālāk. Tas ir pret konstitūciju. Un tas ir pretrunā ar cilvēktiesību hartu, kas nosaka, ka katram cilvēkam ir tiesības uz vārda brīvību un katram ir tiesības komu, nodot informāciju. Es vēršos pie Eiropas institūcijām, lai tās tomēr izteiktos ka, par to, ka šeit runa ir par tiesu uh, cenzūru. Uh, runa ir par žurnālistiem, ko noslapkavojusi mafija. Un joprojām nav pat zināms uh, pēc slepkavības, kas to ir veicis. Mēs uzzinājām, ka žurnālists ir mīlis, uh, jo kāds, kas tika meklēts, slēpās mūsu reģionā. Tātad es gribētu šeit runāt. Tur. Paldies, priekšsēdētājs. Vēlētos vērst jūsu uzmanību ar to, kā, ar kādu situāciju šobrīd saskas reģionālā valdība īrijā. Jo ir radušās problēmas ar subsīdiju piešķiršanu zemniekiem. Es vēlētos norādīt uz to, ka runa ir par vairāk nekā 3 miljoniem eiro piecu gadu laikā, un es uzskatu, ka pieņemtais lēmums ir absolūti negodīgs, un tas nekādā gadījumā nav samērīgs. Mēs visi lieliski apzināmies, ka mums šobrīd ir ierobežoti budžeta līdzekļi visā Eiropā, un no šī lēmuma cietīs arī eh, vietējais budžets Ziemeļīrijā. Ja ir jāsaprot, ka runa ir par to, ka zemnieki neīstenoja šos pasākums uh, ar nolūku, un mums noteikti jāatrisina šī situācija. Paldies, paldies, un tagad vērts Sandergārds kungam. Eh, jeg vil godt uh, takke formand Busek. Vispirms gribētu pateikties priekšstādātājiem Buzeka kungam. Tik tiešām savu, viņš uh, Eh, runājot par situāciju Irānā, viņš eh, to nosauc par eh, bažīgu. Es gribētu teikt, ka situācija ir katastrofāla vienkārši. Demokrātijas aizstāvji tiek vajāti, reliģiskās minoritātes tiek iemestas cietumā absurdu iemeslu dēļ un joprojām tiek izpildīt nāvisodi. Uh, opozīcija tiek iebiedēta un nosmacēta, bet par to tika runāts tikai pēdējā Eiropas parlamenta sesijā, kad tika uh, runa eh, tikšanās ar uh, Irānas ārlietu ministru. Kādā veidā ir iespējams šādas tikšanās ar slepkavnieciska režīma pārstāvjiem? Paldies! Tim Tudor. Doamnelor și domnilor, în urmă cu câteva săptămâni, un film realizat. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms dažām nedēļām tika parādīta īsfilma, kas tika uzņemta ar slēpto kameru. Un tur Jorkas baronese pieprasīja 100 tūkstošu māciņas, lai dab, iegūtu piekļuvi savam bijušajam vīram, Un tā bija tāda neliela problēma, kas bija strauji jāatrisina. Pēc tam bija dažādi veidi aizbildinājumi, kur viņam goka viņa ir bijusi piedzērusies un tam līdzīgi. Bet, nu, jāsaka, tas priekš viņas nav nekas īpašs. Un lūk, šādā veidā ir svarīgi nodrošināt eh, no uzraudzības kameras, jo tās acīm redzot ļauj ieraudzīt lietas, ko citādi mēs nekad neredzētu. runātāji pārtrauk, runātājs tiek pārtrauks, priekšādātāji turpina. señora presidenta Eh, quería aprovechar este. Paldies, priekšsādātāji. Saka runātājs Janis Barnēvo Garcija. Es gribēju izmantot šo iespēju, lai pateikties Spānijas prezidentūrai par tiem centieniem, ko tā īstenojusi, cenšoties panākt vienotu nostāju par Kubu un cenšoties veidot jaunas attiecības starp Eiropas Savienību un šo valsti. Šo attiecību kontekstā tiek skatīts arī jautājums par cilvēktiesību aizsardzību šī jaunā politika gan nav, jāvai, nav vainagosies ar panākumiem, jo gadu desmitiem uh, Kubas prezidentūra savukārt uh, ir centusies pretdarboties šāda veida uh, politikai. Un jāsaka, arī es centos iekļūt šai valstī, un mani no turienes burtiski izsvieda. Man neļāva tur ierasties, un es domāju, ka tas tāpēc, ka vēlējos skatīt cilvēktiesību jautājumus bet šī jaunā politika cerams nesīs panākumus. Liels paldies, godātie deputāti! Jaunais labās pan deputāts uh, Ungārijā Orban kungs, kas par Ungārijas parlamentā guvis vairākumu, uh, izmanto tādu brutālu nacionālismu politiku. Uh, Un pirmā rīcība viņa kontā bija šī iestvēršanās pret duālu pilsonību, respektīvi tagad etniskie ungāri, kas dzīvo blakus valstīs, nevar saņemt pilsonību pamatojoties uz savu etnisko izcelsmi. Jāsaka, šāda veida rīcībā ir pārteritoriāls pārrobežu raksturs un domāju, ka šāda veida tiesība akti būtu jāapspriež arī ar kaimiņu valstīm. Tas ir būtisks Eiropas principu pārkāpums, ja runājam par nepieciešamību nācijām mierīgi līdzās paspā, pastāvēt. Un šis cilvēks līdz ar to ir rīkojies pret Triononas nolīgumu, pret jebkuriem Eiropas dibināšanas pamatprincipiem, un tas ir ļoti negatīvs signāls Eiropai. Paldies, saka priekšsādātāja. Nikolaisko kungs tālāk. Liels paldies! Saskaņā ar Itālijas eh, varas iestāžu pārstāvjiem atsevišķas apdrošināšanas kompānijas Itālijā ir eh, iekasējuši tā saucamo nacionālitātes riska maksu Tas ir saistīts ar to, ka pilsoņi, kas nāk no augstas eh, migrācijas valstīm, piemēram, Rumānijas un Bulgārijas, dabū maksāt augstākas eh, maksas, tad, ja vēlas izņemt apdrošināšanas polises. Eh, saskaņā ar atsevišķiem juristu spriedumiem tas nav godīgi. Nu, taču ir, jā, un ir taču jāorganizē nediskriminācijas noteikumi, neskatoties uz to, kāds nāc izcelsmes ir apdrošināšanas polises pircējs. Uh, Līdz ar to gribētu vērst jūsu uzmanību, ka šāda veida politika nav atbilstīga Eiropas tiesību aktiem par nediskriminēšanu. Tālāk Jotovs kundze. Paldies, priekšsādātāji. Gribēju runāt par Schengenu šodien, bet jāsaka, ir radies tāds steidzamāks temats parlamenta administratori piešķirs lielāku spēku Eirostat, lai uzraudzītu budžeta pilnvaras dalību valstīs. Un lūk, jau Bulgārija ir izvēlēta kā tā valsts, kur Eirostat veiks savu pirmo revīziju. Ņemot vērā savus jaunās pilnvaras, rodas zināmas šaubas par to, cik uzticam šobrīd ir Bulgārijas tiesību akti par eh, statistikas dati par budžeta deficītu. Uh, Jāsaka, situācija ir pasliktinājusies arī starptautiskā mērogā. Bulgārija ir zaudējusi ticamību finanšu tirgos, un šāda veida rīcība nevarētu būt, nevar būt pozitīva. Domāju, ka mums vajadzētu atturēties no kaut kāda veida iepriekšējiem vērtējumiem attiecībā uz veselu valsti, kas var kaitēt šīs valsts tēlam kopumā. Pirmām kārtām ir nepieciešams iegūt analīzi, savākt konkrētus datus un konstatēt, vai ir notikusi statistikas datu viltošana vai nē. Nu, protams, ka Bulgārijas valdība, eh, acīm redzot, nav pietiekami labi komunicējusi ar komisiju, bet nav pareizi, ka šādā veidā kādu valsti var izmantot kā tādu ilustratīvu spēku, lai parādītu, ka Erustat ir lielāks pilnvars. Paldies, nākamā runātāja priekšādātāja, kolēģi! Masu protesti pēc 2000. Eh, gada prezidenta vēlēšanām Irānā ir ļāvuši Irānas valdībai turpināt dažādu veidu eh, represijas pret cilvēktiesību aizsargātājiem šai valstī. Saskaņā ar vairākiem eh, Amnesty International darbinieku secinājumiem joprojām tiek īstenot izmeklošana, vajāšana tiek intensificēta um, jau pašreizēja, jau, jau pastāvošās represijas un krimināla vajāšana. 83 ieslodzītie šobrīd pastāv, un tiek runāts, ka ir vēl, šis skaits ir vēl lielāks. Tie tiek turā, turēti tikai par to, ka ir protestējuši pret valdību. 22 ir gājuši bojā, un es domāju, ka Eiropas pienā, parlamentam jānosūt spēcīgs signāls, lai atbalstītu Irānas iedzīvotājs. Mēs nevaram pievērt acis šiem cilvēktiesību pārkāpumiem, jo mums jāievēro Eiropas parlamenta 2010. gada 10. februāra rezolūcijas teiktais un jāatbalsta cilvēktiesību aktīvisti šajā valstī. Un mums vajadzētu vēl atkārtot un atkārtot aicināt Irānu ievērot uh, nāvisodu moratoriju, tātad apturēt nāvisodu izpildu šajā valstī. Paldies! Tālāk daudz skundze. Liels paldies, priekšsādātāji! Gribēju parlamentu uzmanību vērst uz to, ka pēdējā laikā arvien pieaudzis terorisms Ziemeļīrijā. Vairāk de daudz deputātu droši vien zinās, ka pavisam nesen Mafata kungs tika nogalināts. Viņa nogalināja tie, kas tiek asociēti ar lojālistu militāriem grupējumiem uz Šenkelas ceļa. Un tur jāsaka, gan jauni, gan veci ikdienas mm, dod savās ikdienas gaitās tika cilvēki vērsās pie policijas, cenšoties izsināt lietu, lai atrisinātu šo iebiedēšanu, vardarbību, un pavisam nesen Ziemeļērijas policijas spēki secināja, ka draudi no republikāņu terorismu, jāsaka, šobrīd ir sasnāguši ārkārtīgi augstu līmeni. Esmu pārliecināta, ka deputāti man piekritīs, sakot, ka šis parlaments aizstāv tos labos iedzīvotājus šai reģionā, un visus tos iedzīvotājus, lielāko iedzīvotāju daļu Ziemeļīrijā, kas ir gatavi paust sašutumu par šo slepkavību un ir gatavi atbalstīt šo cilvēku cīņā pret terorismu jebkurā tā formā. Paldies, tālāk teksēras kungs. Paldies, priekšsādātāji. Šobrīd tiek slēgts brīvās tirniecības nolīgums starp Kolumbiju, Peru un Eiropas Savienību. Tur tiek ietvertas ļoti svarīgas lauksaimniecības produktu kategorijas, piemēram, banāni un cukurs. Un jāsaka, tie ir, šie produkti ir kārtīgi svarīgi arī Eiropas Savienības eh, nomaļajiem reģioniem un to lauksaimniecībai šis nolīgums nāks par labu šīm valstīm, kas nodarbosies ar eksportu lauksaimniecības preču jomā. Un galīgi, un, un galēji nomaļie reģioni Eiropas Savienībā līdz ar to tiks pakļaut riskam. Tie ir ļoti jūtīgi pret šāda veida eh, jautājumiem. Tie var zaudēt tirgus, savas tirgus daļas, piemēram, attiecībā uz banām tirzniecību. Mēs neesam pret šo nolīgumu, bet domājam, ka nolīgums jāizvērtē ļoti atbalstīgi un atbilstīgi un jāskatās, kuras reģions, piemēram, Madeiras sala un Kanārijas salas šie nolīgumi ietekmē un kā šo negatīvo ietekmi vērst par labu. Paldies, Bauerskundze! Éppen elnök asszony! <clears throat> közép... Priekšsēdētājs kundze. Vidus Eiropas reģions ir cietis ļoti nopietnu plūdiem. Ungārija, Čehija, Slovākija šajā gadījumā ir cietušas ļoti nopietnas zaudējumas. Līdz ar to Eiropas Savienības solidaritāte ir absolūti vajadzīga. Solidaritāte ir vajadzīga tagad, palīdzība ir vajadzīga tagad, tāpēc arī lūdzu komisiju, lai tā darītu visu, lai uh, kompensētu zaudējumus un šo situājumu risinātu. Vispirms ir nepieciešams izdarīt visu, lai apturētu plūdus, lai nebūtu valstīm vienatnē jātiek galā ar šo traģisko notikumu. Un tad vēl viena lieta, par ko es gribu redzēt, runāt, ir Slovākijas likums par dubulto pilsonību. Sākot ar 17. jūliju tie pilsoņi, kuriem ir dubultā pilsonība, viņiem būs ierobežotas iespējas iesaistīties darba tirgū atkarībā no tā, no kuras valsts viņi nāk, tad šie cilvēki vairs nevarēs, piemēram, pildīt civildienestu. Un tas tiek pamatots ar to, ka valstī varētu būt valsts drošības apdraudējums. Man šķiet, ka tas ir absolūti neakceptējami. Lielas paldies! Tikaus kundze, priekšsēdētāja, paldies! Komisija un dalība valsts un Eiropas parlaments runājot par nākotni ten, te tīklam un starp savienojumiem šobrīd tiek meklēt risinājumi ar kaimiņu valstīm sistēmas infrastruktūrā. Infrastruktūra ir jāiekļaujas Eiropas Savienības 2020. gada stratēģijā, jo tas saistīts ar Eiropas Savienības sociālo koheiziju un tirgus ekonomiku. Uh, Ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas Savienībai būtu šī ātra dzelzceļa infrastruktūra, tā lai visas Eiropas Savienības galvaspilsētas būtu savienotas. Šādā veidā varēsim attīstīt arī citus transporta veidus, un es vēlos, lai būtu attiecīgs budžets asignēts 11% no kohēzijas budžeta, kā ir tagad, bet vajadzētu pielikt tā, lai gal galā būtu 20% kas būtu atvēlēti tieši šai, uh, šim projektam. Un ir ļoti svarīgi, lai austrumos un dienvidu valstīs būtu arvien lielāks finansējums pieejams. Tātad TNT sistēma ir jāatvēl lielāks finansējums. Paldies, Lūdzu, Votsonkungs. Priekšsēdētāji, vēlos pievērst jūsu uzmanību blokādei Manipur, Indijas štatā. 39. galvenais ceļš ir bloķēts jau kopš 12. aprīļa, un tādēļ nevar ne medikamentus, ne pārtiku piegādāt kādiem 2,5 miljoniem cilvēkiem. Šobrīd uh, slimnīcās tiek veiktas tikai ārkārtas operācijas, un ap, ap 300% ir pieaugušas cenas uh, melnē tirgu, un uh, bērni, protams, cieši no pārtikas trūkuma. Naga uh, cilšu uh, pārstāvi ir bloķējuši šos ceļus, un es ļoti gribētu, lai mēs aicinātu Indijas valdību meklēt risinājumu, panākt tādu risinājumu, lai arī uh, militārie spēki vajadzības gadījumā tiktu pielietot, lai šī humanā krīze beigtos. Manuprāt, šī krīze ir tikpat nopietna kā krīze Gazā. Lūdzu, pa, Tokaša kungs. priekšsēdētāji. Ungārijā un Slovākijā ir milzīgi plūdi, un te pašā laikā abās valstīs ir notikušas arī parlamenta vēlēšanas. Un šis ir šie paralēlie notikumi, un vēlos izmantot tādu metaforu. Reģioni, kur notiek plūdi, šie reģioni tagad var savstarpēji vienoties, tad es ceru, ka, šis, es, ka šīs valsts, kas agrāk bija arī komunisma režīma cietējas, varēs tikt galā arī ar šo situāciju. Un arī mana valsts, Rumānija, un, a, pieder pie tām valstīm, kas agrāk ciet no komunistiskā režīma. Un, manuprāt, tagad ir īstais brīdis palīdzēt šīm valstīm. Ir ļoti svarīgi, lai antikomunistiskie spēki, kas Ungārijā un Slovākijā panāca uzvaru, lai šie paši spēki uzvarētu tagad, respektīvi arī, lai šajā gadījumā mēs tiktu galā ar šo situāciju. Doamna președinte, stimați colegi, Comisia Europeană pregătește documentul care... Paldies! Komisija eh, sagatavos eh, dokumentu par pensijām, eh, lai uzlabotu diskusiju par šo jautājumu. Būs eh, runāts par demografiskiem un budžeta problēmām dalību valstīs un nu, par to eh, risinājumu, arī ņemot vērā pieaugušo iedzīvotāju vidējo vecumu, budžets būs zem lielāka spiediena. Tā tad ir jāgarantē cilvēka cienīga dzīve pensionāriem un ir jāatceras, ka šie, šiem pensionāriem nav alternatīvu ienākumu avotu viņu vecuma dēļ. Un es gribētu uzsvērt, ka lai šī prioritāte būtu svarīgākā e, šajā dokumentā. Paldies, e, Mats Sāroškungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs noteikti atceramies Trianonu līgumu. Un, manuprāt, šeit es runāju par īsto diktatūru, un tādēļ divas trešdaļas no Ungārijas teritorijas tika atņemtas, un miljoniem Ungāru tādēļ bija spiest pamest savu valsti, doties ār, uz ārzemēm un nevar atgriezties joprojām. Jaunajā Eiropā mums ir jāņem vērā vēsturiskie notikumi un jādara viss, lai nākotne Eiropā būtu kopīga un tā būtu labāka. Mēs nedrīkstam uzskatīt, protams, ka šīs teritorijas tagad tiks atgrieztas Ungārijas. Nē, visticamāk, ka tā nenotiks. Jebkurā gadījumā mums ir jāatcerās, lai visiem Ungāriem, arī tiem, kuri tagad ir kļuvuši par nacionālo mazākumu, lai viņiem būtu attiecīgas tiesības. Tagad Ungārija ir nolēmusi, ka tiks piešķirtas dubul, tiks piešķirta dubultā per, pe, pilsonība tiem, kas nāk no Ungārijas, bez dzīvo tagad, tagad citās valstīs. Manuprāt, neviens netiek šādā veidā apdraudēts. Vienkārši ties, cilvēkiem tiek piešķirtas pilsoņu tiesības. Paldies! Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, je souhaite souligner un succès. Paldies, priekšsēdētājs kundze kolēģi, es gribētu pievērst uh, tagad uzmanību cīņai pret nabadzību. Uh, ministru padomē tātad mērķis uh, samazināt nabadzīgo iedzīvotāju skaitu ir, not, tad ministra padomi ir noteikusi šādu mērķi un Beļģijas sociālo lietu ministri to uzskata par ļoti svarīgu mērķi, un es to šādu mērķi atbalstītu arī Eiropas eh, parlamentā. Onkalīngas eh, kundze ir eh, pielikusi visas pūles, lai noteiktu šo mērķi, un Beļģijas valdība arī pievērsīs uzmanību šim uzdevumam. Uh, un Beļģijas prezidentūra eh, pievērsīs uzmanību šim mērķim. Paldies! Paldies! Priekšsēdētājs kundze šajā gadā ir bijuši jauni plūdi, kas ir nodarījuši zaudējumus un ir vajadzīga eh, palīdzība. Šis ir svarīgs jautājums, kas ir jāatspoguļo eh, Eiropas stratēģijā par Donavas upes attīstību. Debates Rumānijā, Konstancā parādīja, eh, ka ir eh, svarīgi ņemt vērā šo Donavas upes attīstību un šis priekšlikums ir jāatbalsta ar tādiem pasākumiem, kas palīdzētu novērst plūdu radīto zaudējumu. Ja tas netiks darīts, tad būs zaudējumi gan uzņēmumiem, gan arī reģionu attīstības potenciālam. Reģioniem ir vajadzīgs atbalsts, lai samazinātu līdz minimumam šos plūdu radītos zaudējumus. Paldies! Paldies, Siklona kungs! Sur President, nixtieq nindirizza l-Parlament fuq kwistjoni importanti li tolqot il- Priekšsēdētājs kundze, es gribētu runāt par svarīgu jautājumu, kas ir runas brīvību. Un es gribētu informēt par uh, savu parlamentu, par darbību parlamentā, ieskaitot televīzijas uh, programmas. Uh, likums prasa, lai tiktu nodrošināts politisks līdzsvars starp eh, televīzijas kanāliem. Nav prasīts, eh, lai cilvēki nevarētu izteikties viens programmas ietvaros. Eh, tomēr mani trīs gadījumos apsūdzēja par to, kā es izsakos Tā ir tāda smieklīga apsūdzība, ka es esmu radījis eh, pats savu programmu. Šeit tiek pieļauta kļūda, jo līdzsvars netiek panākts ar viedokļu daudzveidību un dažādu uzskatu izteikšanu, bet eh, tiek ierobežota uzskatu ieteikšana, izteikšana. Uh, Eiropas Savienībai vērtības ir ļoti svarīgas, un tagad mēs redzam ļoti nepatīkamu tendenci. Es gribētu eh, lūgt eh, parlamentu arī, lai tiktu aizstāvēts manas demokrātiskās tiesības. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze. E, kādā no agrākajām runām es e, runāju par atkāpšanos no demokrātijas gan Eiropas Savienībā, gan pasaulē. Tā tad ir runa par mediju brīvību, īpaši jaunajās dalību valstīs. Es e, minēšu Sloveniju kā piemēru. Eh, Slovenija pēc mediju brīvības eh, pakāpes ir eh, septiņas vietas zemāk nekā agrāk. Un mediji tiek ietekmēti, mediji ir neaizsargāti, jo nav kompetences un arī sociālās situācijas dēļ tie ir atkarīgi no finansējuma. Es gribētu aicināt Eiropas komisiju un dalību valstis izveidot efektīvu stratēģiju eh, cīņai pret mediju brīvības eh, ierobežošanu. Mums ir vajadzīga objektīva informācija, jo tā ir viena no mūsu pamattiesībām. Paldies, priekšsādātāji! Šī gada martā Eiropas parlaments pieprasīja no Kubas atbrīvot politiskos ieslodzītos. Un pamatojums parlamenta lēmumam bija tas, ka uh, bada streika laikā viena persona ir zaudējusi dzīvību. Kubas valdībā uz šo pieprasījumu rēģēja cīniski. Sa Spānijas prezidentūra pieprasa, lai Eiropas Savienībā tiktu pārdomāta politika pret Kubu, respektīvi, lai mēs atteiktos no šīs striktas attieksmes. Es uzskatu, ka Kubā pastāv diktatūra, esmu absolūti pārliecināts, ka attiecību tuvināšanās starp Kubu un Eiropas Savienību būs vienīgi iespējama, ja komunistiskais režīms būs gatavs mums piekāpties. Eiropas Savienība nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut, lai uh, cilvēktiesības tiktu ierobežotas mūsu ārē politika, ir jābūt absolūti konsekventai Dočkungs. Milyen tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti! Miljoniem Eiropas iedzīvotāji tagad meklē jūsu lēmumu, pēc iespējas ātrāku lēmumu, un šeit es runāju par plūdiem. Uh, Centrālā Eiropā daudzi cilvēki šobrīd atrodas ļoti smagā situācijā. Viņiem nav drošas nākotnes. Čehijā, Ungārijā, Polijā miljoniem iedzīvotāji ir zaudējuši pajumti. Viņi ir cietuši šajā traģiskajā situācijā, kas ir piemeklējusi šīs minētās valstis. Eiropas parlaments šeit var izpildīt mūsu iedzīvotāju vēlmes un gaidas, un jau šonedēļ mums ir jāņem, jāpieņem lēmums par attiecīgo palīdzību, un es pieprasu no Eiropas komisijas, lai tā rīkotos pēc iespējas ātrāk un efektīvāk, lai, piemēram, atjaunotu būvis. Man ir divi paziņojumi. Vispirms par to, ka zilās kārtas nav lietojamas vienas minūtes runas laikā, un otrkārt es sekošu sarakstam kas man ir pieejams. Tagad Gutieres Kucīnes kundze. Gracias, senora prezidenta. Lielas paldies, priekšsādātāji. Es gribēju runāt šodien par to cilvēku tiesībām, kas mācās skolās Eiropās un kuru kvalifikācijas neat, neatzīst Spānijas izglītības ministrija. Lielākā daļa šo iereņšo cilvēku saņem diskriminējošu attieksmi tika izveidota skolu valde, tā tika konsolidēta, Un jāsaka, tiek notiek tā diskriminācija pret tiem skolāniem, kas mācījušies Eiropas starptautiskajās skolās. Šie bērni taču runā vairāk kā vienā valodā, un viņiem līdz ar to vajadzētu būt daudz vienkāršāk iegūtos darbus, kuriem viņi kvalificēs, bet viņi netiek pie, pie, pielaisti pie šīm amatvietām, un es uzskatu to par netaisnību. Spānija ir parakstījusi visus nolīgumus un līgumus, kas ir parakstīti par izglītības diplomu atzīšanu, un uzskatu šo par milzīgu diskrimināciju. Līdz ar to Spāniju nevar uzskatīt par pilnīgi demokrātisku un eiropeisku valsts, ņemot vairāk viņš šādā veidā diskriminē studentus, kas mācījušies Eiropas skolās. Nākamais runātājs. Nākamais runātājs. Es vēlos runāt par ekoloģisku noziegumu. 320 tonnas atkritumu, bīstamu atkritumu ir izgāsti biezi apdzīvotā reģionā Ziemeļ Portugālē Līdz ar to piesārņota zeme, piesārņota gruntsūdeņi. Tur ir gan cings, gan kadmijs, gan chroms šajos atkritumos un cita veida ķimikālijas un Portugāles varas iestādes ir saņēmušas informāciju par to, jā, bet tās nav neko darījuši lietas labā, tās nav iejaukušās šajā jautājumā. Jāsaka, daudz straujāk jārēģē uz šādiem notikumiem, un Portugāles parlamenta deputāts pat mēģināja izteikties, ka šāda veida atkrituma izgāšana nav notikuši. Nē, bet fakti liecina par to, ka šāda atkrituma izgāšana ir notikusi, un tāpēc gribu aicināt Eiropas varas iestādes iejaukties šajā jautājumā. Jau vērsos pie komisijas un lūdzu viņus iejaukties šajā lietā, un šodien tāpēc izsakos izsakos arī parlamenta priekšā. Gribu izpaust savu nosodījumu un gribu aicināt jūs rīkoties. Paldies, nākamais runātājs. Paldies, priekšsādētāji. es gribēju runāt par pensionāriem, par pensionētām sievietēm un vīriešiem, kas var doties pensijā 65 gadu vecumā. tiek pagaidām īstenot tāda pakāpeniska pensijas vecuma paaugnes politika, un tā pilnībā vajadzētu stāties spēkā 2018. gadā Itālijā. Tiek noteikti speciāli noteikumi, nosacījumi, un tiek runāts, ka šādā veidā varot ietaupot līdzekļus, un netiek nodrošināts pietiekamas garantijas sievietēm, kas attiec uz manu kolēģi Fanus teikto. Uh, Viņš runāja pavisam nesen par tiesību aktu, kas saistīts ar uh, telefonu noklausīšanās iekārtām un tam līdzīgi. Un par plašsaziņas līdzekļu tiesību aizsargāšanu. Domāju, ka tie visi ir ļoti svarīgi jautājumi un tie jāņem vērā, kad runājam par Itāliju. Tālāk Zaborskas kundze. Paldies priekšsādātāji. 3. jūnijā arhibīskaps Paljavēs, kas pārstāv tur, kas, Turcija, kas radojas Turcija, Turcijā, tika nogalināts. Viņš tur bija arhibīskaps. Uh, tiek skaidrots, ka šis eh, uzbrucējs esot garīgi slims un tāpēc tas tā esot noticis, bet atcerēsimies, ka ir arī cita veida, citi katoļu mācītāji, kas pakļaut līdzīgām uh, represijām un kas nogalināti. Ir ļoti vienkārši visu tikai novelt uz individu, individu garīgu slimību un neskatīties uz to, ka pastāv vesela tendence šajā valstī vērsties pret kristīgo ticību. Neviens vien Eiropas politiķis, to starp arī Eiropas uh, uh, parlamenta uh, Tautas partijas pārstāvi ir vērsuši uzmanību uz šiem faktiem, bet jāsaka, oficiālā līmenī nekāda veida reakcija nav bijusi. Tāpēc gribu mudināt Eiropas varas iestādes ne tik vienu uzmanīgi sekot līdz šo slepkavību izmeklēšanas procesam, bet arī pārliecināties, ka kristiešu persekūcijas Turcijā tiek no, izbeigtas. Un tas ir ļoti svarīgs jautājums. Paldies, saka priekšsādātāji. Un tālāk Higīns kungs, viņš būs pēdējais, kas uzstāsies ar vienu minūšu runām. Paldies priekšsādātāji. Šovakar sievietes, vīrieši un bērni no trim dažādām darba šķirām Dublinā protestēja pie Dublinas pilsētas mērijas, cenšoties panākt to, eh, ka netiek slēgti netiek slēgts uh, peldbaseins, publiskais peldbaseins, kur, ko viņi, kur pakalpojumi viņi ir baudījuši. Jau tāpat šo reģionu skar milzīgs bezdarbs, tāpat ir uh, daudz uh, darba vietas samazināts, un tāpēc šādā veidā slēgt peldbaseinu, tā ir vēl viena papildus bezkaunīga rīcība, kas uh, liek likvidēt tālākas darba vietas. Šo rīcību no īrijas valdības puses atbalsta arī komisija. Jāsaka, šīs uz, šī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 Savienības jautājums, ir Wernera Langena ziņojums. Un aicinu mūsu vidū komisāru Barņē kungu un vispirms dod uzreiz vārdu referentam uz četrām minūtēm. Turpmākie